Komisārs Potočniks izdarīs spiedienu un strādās mūsu interesēs. Paldies! Grazie, la diskusione. Paldies, un tagad debates beidzam, balsošana rītdien pulksten 12. Tagad eh, nākamais punkts komisijas priekšsēdētāja vietnieces Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos pār sieviešu dzimumu orgānu izkropļošanu. Uh, Aštēnes kundzes vārdā runā komisārs Dalī. Liels paldies, priekšsēdētājs kundze, godātie deputāti, cienījamas deputātes. Visas ar dzimumu saistītas vārdarbības formas uzskatāms par nepieņemam pamatiesim pārkāpumu un nepārprotam šķērsli dzimumu līdztiesībai. Sieviešu dzimumu orgānu izkropļošana ir viena no vardarbības formām pret sievieti, un tā ir īpaši nepieņemama. Tā degradē pārkāp pamatiesības tā, pārkāp tiesības uz veselību un pārkāp arī bērnu tiesības. Tiek aplēsts, ka apmēram 3 miljonu sieviešu un bērnu ik gadu tiek pakļautas sieviešu zīmogorgānu izkropļošanai. Apmēram pusmiljons sieviešu, kas dzīvo Eiropā, jau ir cietušas no sieviešu dzimuma izkropļošanas, un daudz tūkstoši tiek pakļaut šim riskam. Sieviešu dzimuma orgānu izkropļošana nekādā ziņā nav pamatojama ar kultūras eh, tra, aspektu vai reliģiskām tradīcijām praksēm. Tā e, smagi skar e, sievietes un var pat izraisīt nāvi. Komisija ir apņēmusies spērt konkrētus soļus, lai uh, izstrādātu skaidru saskaņot politiku un atrisināt šo problēmas, uh, kas skar arī sievietes Eiropā. Tātad sieviešu zemorganu izkropļošana īpaši satraucoša. Komisija jau ir tā paziņoja savā stratēģijā uh, līdztiesībās ar sievietēm vīriešiem laikam no 2010. līdz 2015. gadam. Trūkst uzticamu salīdzinošu datu šajā jomā, un tas ir liels uh, izaicinājums. Mana kolēģi Vivjana ir pieprasījusi dzimumu līdztiesības institūtu izvērtēt, cik uzticami un salīdzinoši ir dati, kas pieejami dalību valstīs. Uh, un eh, kā varētu identificēt šīs datu grupas. Uz šī pamata institūts sagatavos pašreizējās situācijas ziņojumu un eh, pamatoties uz atbildēm no dalībvalstīm. Mēs, eh, mums vajadzētu sasniegt šo ziņojumu 2008. gada otrajā pusē, un tas palīdzēs tālāk mums būt informātiem. 2017. un 2012. gadā komisija ir piešķīrusi līdzekļus, lai apkarotu šīs skaitīgās eh, prakses paraugus eh, Dafne 3 programmas ietvaros. Finanšu atbalsts tiks sniegts eh, pārnacionāliem projektiem, eh, organizācijām jau visamākajā līmenī, lai reic, veicinātu informētību un, rait, un mainītu sociālo attieksmi. Kaut arī nav īpašs Eiropas Savienības tiesību aktu par sieviešu dzimumu organu izkropļošanu, šī prakstamā tiek kriminalizēta dalību valstīs un ir, eh, ir iekļauti krimināla kodeksos. Uh, Vairums no Eiropas Savienības dalību valstīm ir iekļāvusi šo ekstrateritorialitātes principu e, kriminālos gadījumos, un e, tātad šī e, praksa arī būtu jāizskauž ārpus Eiropas Savienības. Komisija ir spērusi soļus e, kriminālo tiesību jomā un ir ierosinājusi tiesību aktus e, attiecībā uz upuru tiesībām. Uh, upuru direktīvas mērķis ir nodrošināt, ka visiem upuriem ir vienādas tiesības, minimālās tiesības, un viņi tiek uh, skatīti kā individuāls personas un saņem attiecīgu uh, ārsteišanos. Šis instruments uh, izver sev par mērķi uh, nodrošināt, ka tiek izpildīts visu uh, upuru vajadzības, um, katrs upurs tiek individuāli izvērtēts, un tas attiec uz sieviešu dzimumu gan izkropļošanas upuriem. Komisijas priekšlikums ar ierosinājumu no Eiropas parlamenta ierosinājumiem lielā mērā uzlabos sieviešu šo upuru situāciju. Eiropas Savienība šo jautājumu arī risina savās ārējās darbībās. Komisija atbalsta lobby institīvas veicinot sieviešu tiesību aizsardzību un aizliedzot kaitīgu praksi. Eiropas komisija un tās ārējās darbības dienas e, pastāvīgi pievēršam jautājumam, sieviešdzimumam, gan izkropļošanai savās attiecībās Āfrikas, Karību jūras salas un klusā okeāna valstu attiecībās. Šajā ziņā mēs uzsveram, ka Āfrikas valstīs jānodrošina, ka sieviešu dzimumā izkropļošana tiek uh, likuma aizliegta un vairs nav īstenota. Mēs atbalstām, uh, ka šis jautājums tik iekļauts uh, ANO ģenerālas asamblējas uh, plānotajā rezolūcijā. Uh, un ka īpaši Āfrikas valstī iestātos par šīs rezolūcijas izstrādi. Turklāt Eiropas ārējās darbības dienas gatavoja kampaņu saskaņā Eiropas Savienības cilvēku tiesību vadlīnijām, uh, apkarojot uh, uh vardarbību pret sievietēm un meitenēm. Un mēs uh, īpaši pievērsim uzmanību, lai šī praksa tiktu izskausta Āfrikas kontinentā. Uh, Sieviešu dzimuma izkropļošana pilnīgi nepieņemama. Uh, eh, praksa, kas izriet no nevienlīdzīga varas sadalījuma starp vīriešiem un sievietēm. Komisija sniegs atbalstu eh, organizācijām jau nu pašā mazākajā līmenī. Paldies! Grazie, komisār! Paldies, komisār kungs! Tagad vārds eh, politiskajām grupām. Sāksim ar. Muskardīnī kundzi, ETP pusotra minūte. Paldies, priekšsēdētājs kundze! Tā ir cīņa, kura turpinās. Cīņa pret sieviešu dzimumu orgānu izkropļošanas izskaušanu. Tas eh, padara sliktāku miljoniem sieviešu dzīvi. Ir svarīgi, lai tas tiktu atzīts kā noziedz, eh, noziegums un lai šis noziegums būtu tāpat sodāms kā citi noziegumi. Dzimuma orgānu izkrupļošana eh, tiek atzīta kā meiteņu ļaunprātīga izmantošana un te patiešām ir jāskatās, ko ir darījušas Āfrikas Āfrikas sievietes, viņas e, tiek apdraudētas, ja viņas vēršas pret šo praksi. Tāpēc ir nepieciešams struktūrālas izmaiņas attiecīgajās kultūrās, lai palīdzētu sievietēm. Tomēr šis fenomens joprojām pastāv arī Eiropas Savienībā. Briesmīgās tradīcijas tiek turpinātas slepeni. Dalību valstis nedrīkst beigt vērsties pret šiem noziegumiem, tāpēc 6., 7. un 8 Ceturtais punkts rezolūcijā ir īpaši apsveicami, jo tie aicina komisiju veikt īpašus soļus, lai cīnītos pret šo fenomenu. Vardarbība pret sievietēm ir jāizbeidz, pret to ir jāvēršas, tāpat kā pret dzimumu orgānu izkropļošanu. Ir jāizveido izglītības programmas bērniem un meitenēm. Tam ir jānotiek gan Eiropas Savienības dalību valstīs, gan trešajās valstīs. To mēs izteicām arī e, rezolūcijā par sieviešu seksuālo izmantošanu. Un šī e, direkt, šo direktīvu atzina 2009. gadā. Tomēr mums nākas secināt, ka e, šādas, ba, šāda baisa prakse e, nav iznīdēta un e, mēs joprojām nespējam pietiekami iejaukties. Visām 27 dalību valstīm ir jāvēršas turpmāk pret šiem noziegumiem. Tagad es un D grupa Svardā Domešas kundze. Paldies! Meiteņu un sieviešu dzimorgānu izkropļošana nozīmē necieņu pret eh, dzimumiem. Tā ir cilvēku cilvēktiesību pārkāpums. To mēs nevaram attaisnot ar kultūras vai citiem iemesliem. Mums ir jāvienojas par kopēju procedūru, kā vērsties pret vardarbību pret sievietēm un tādējādi uh, panāktu to, lai cilvēktiesības attiektu uz visiem. Protams, tam ir vajadzīgs vajadzīgs finansējums. Eiropas Savienībai, dalībvalstīm un partnerēm ir jāfinansē programmas, kuras e, vērš uzmanību uz e, šo te situāciju. Mums ir nepieciešama viegla pieeja šiem programmam. Tāpat ir jāatbalsta pilsoniskā sabiedrība. Tas nozīmē, ka programmas ir nepieciešams tieši tajos reģionos, kur sievietēm e, dzimumorgānu izkropļošana tiek īpaši interesanta intensīvi praktizēti. Arī Eiropas Savienības dalību valstīm ir jāpievērš uzmanība uh, uh, sieviešu un meiteņu tiesībām, uh, veidojot Eiropas Savienības ārpolitiku. Un te ir ļoti svarīga sadarbība ar trešajām valstīm. Paldies, saka priekšsēdētāja, un tagad Aldis grupai Pilbābo kundze viena minūte. Paldies! E, meiteņu un sieviešu dzimumu orgānu izkropļošana nepārprotami liecina par nevienlīdzību starp vīriešiem un sievietēm. Bieži vien uh, sievietes ir īpašums un vīriešiem ir dominējoša pozīcija sabiedrībā. Tāpat arī viņi izmanto mājiņticību. Mums ir jāvēršas pret šo praksi ar argumentiem. It īpaši ir svarīgi koncentrēties uz upuriem. Visām sievietēm ir jāzina, ka dzimumu orgānu izkropļošana nav akceptējama, jo te ir runa par cilvēka cieņu. Vīriešiem ir jāsaprot, ka šāda veida prakse nedrīkst tikt turpināta. Tāpēc mums izlēmīgi ir jāvēršas pret eh, šo situāciju. Mums ir jāuzstājas kopīgiem spēkiem Eiropas līmenī, veidojot kampaņas. Paldies! Paldies! Un tagad tagad zaļo vārdā Dürāns kundze pusotra minūte. Paldies, priekšstādātāji. Es ceru, ka mēs par šo rezolūciju rīt balsosim vienbalsīgi, jo tā ir tik pašsaprotama. Tā ir daļa no starptautiskā aicinājuma, no stratēģijas aizliegt šo praksi ANO ģenerālajā asamblējā. Šantāra Kauparē, Burkina Faso prezidente un citas svarīgas sievietes ir iesaistījušās šajā aicinājumā. Kā jau tika sacīts, arī citas valstis ir jau sen parakstījušas sieviešu dzimumu orgānu izkropļošanas aizliekšanu, tāpēc ļoti svarīgi, lai šis jautājums tiktu skatīts 67. Sesī, sesijā. No politiskā viedokļa tas ir ļoti svarīgs signāls, taču katrā ziņā mums vēl ar vien būs jāstrādā. Uh, ar tām sievietēm, kas pievērsušās tai praksē, kas to īsteno, dažkārt tās ir sievietes pašas, kas šīs tradīcijas turpina. Ja ANO izplatīs vispārēju aizliegumu, tad tālāk būs eh, stratēģija, kas eh, pētīs, kā eh, šī, kā tiek īstenot šis aizliegums, un tas nāks par labu visām uh, visas pasaules sievietēm. Paldies! Paldies, turpina priekšstādā un ECR grupas vārdā Jana Kudakis kundze, vienu minūti. Shame. Jūtos apkaunot sacīt, ka sieviešu dimorgāda izkropļošanas gadījumi, to skaits manā Londonas vēlēšana apgalvojā ir pieauca, un dažas eh, šādas operācijas notiek pašā Londonā. Tāpēc esmu gandarīta, ka šāds debats šodien notiek, jo sieviešu dzimumorganu izkropļošana tiek īstenot pret sievietēm, kas dzīvo šeit, Eiropā. Sieviešu dzimumorganu izkropļošana apvienotā karalistē ir aizliegta. Un šis likums aizsargā uh, pilsoņus arī tad, ja vi, viņi tiek aizvest uz ārzemēm, lai īsteno šo praksi. Visām dalībvalstīm ir stingri jācīnās pret šīs nelegālās prakses Eh, par šīs nelegālas prakses izskaušanu. Mums ir jāsargā sievietes un meitenes, un tas būs paraugs attīstības valstīm. Sieviešu cimorganu izkropļošana ir barbariska, tā ir meiteņu un sieviešu tiesību pārkāpšana. Tas pat laban ir tabū temats, un es ceru, ka tagad mēs par to atklāti runājot, norādīsim uz to, ka ir jāpieliek punkts šai briesmīgai praksē. Paldies! Grazie per il gruppo GUE. Paldies, GUE grupas vārdā. Gustavson kungs, pusotru minūtu lūdzu. Fru talman, eh, jag vill... Priekšsēdētāji, man ir liels prieks par to, ka rīt mēs balsosim par šo vienoto rezolūciju, tādā veidā atbalstot ANO ģenerālās asamblējas rezolūciju, kas aizliedz sieviešu dzimumu orgānu izkropļošanu, kas ir uh, augstākā vardarbības forma pret sievietēm. Jāteic, ka cīņa pret šo izkropļošanu Eiropā un globāli ir jāveic uh, roku rokā ar uh, sieviešu līdztiesības veicināšanu visos sabiedrības līmeņos. Mums ir uh, jāiestājas par sieviešu seksualitāti, par sieviešu pašnoteikšanās tiesībām, par savu identitāti un savu ķermeni. Mēs nedrīkstam vienkārši rādīt ar pirkstu uz dažādām grupām un kultūrām. Nē, tā vietā mums ir jāpalīdz sievietēm un meitenēm ar sabiedrības starpniecību, izmantojot mērķtiecīgus centienus, uh, cīnoties pret dzimumorganu izkropļošanu. Mums tas ir jādara ciešā sadarbībā ar organizācijām un citām ieinteresētajām pusēm. Šajā rezolūcijā mēs vēlreiz aicinām komisiju nākt klajā ar priekšlikumu attiecībā uz Eiropas Savienības stratēģiju pret vardarbību attiecībā uz sievietēm. Tas mums ļaus panākt eh, Eiropas līmeņa pasākumus, kas apturētu sieviešu dzimumu orgānu izkropļošanu. Paldies. Tālāk Materas kundze, pusotra minūte. Paldies. Es vēlētos pausta savu pārliecību. Es balsošu pār šo Eiropas parlamenta rezolūciju, kas eh, teiksies pielikt punktu sieviešu dzimumu orgānu izkropļošanai šai nežēlīgajai praksei. Uh, un eh, no kuras cieši simtiem tūkstoši sieviešu katru gadu, tostarp arī ļoti daudzas sievietes Eiropā. Tāpat arī ir jāapkaro dažādi diskriminācijas veidi, ar kuriem joprojām saskaras sievietes. Dzimuma orgānu izkropļošana rada neatgriezniskas sekas sieviešu fiziskai un mentālajai veselībai, infekciju risku, Tostarp tiek apgrūtinātas eh, nākotnes grūtniecības, var rasties eh, komplikācijas eh, saistībā ar reproduktīvo sistēmu. Tāpat arī bieži vien tiek lietoti nesterilizēti un nepiemēroti instrumenti, un tas viss tiek nodarīts sievietēm un meitenēm. Un šādi gadījumi patiešām pārkāpj arī ANO tiesību aktus attiecībā uz bērnu tiesībām. Es ceru, ka komisija atzīs eh, šādas darbības par pārkāpumiem un eh, varēs veltīt pienācīgus resursus, lai apkarotu šādu praksi. Mums ir vajadzīgs visas pilsoniskās sabiedrības atbalsts, un dalību valstis arī var pielikt savas pūles, eh, lai apkarotu šo praksi pret sievietēm. Paldies! Vārds Dekaizers kundzei uz vienu minūti. Paldies priekšsēdē. Vispirms es gribētu paust savu atzinību visām meitenēm un sievietēm, kas ir stāstījusi par savām ciešanām. Jāzina, ko nozīmē sieviešu dzimuma gara izkropļošana. Parasti ir doma par uh, klitoru izgriešanu, taču ir arī citi tiek nogrieztas lielās um, uh, um, uh, vagīnas lūpas, un uh, tad Uh, ir veiktas arī, tiek veiktas arī citas uh, operācijas, lai, uh, lai urīns un uh, menstruālās asins varētu tikt izvadīts no organisma. Un tā. Uh, um, pour libérer un passage qui permettra d'évacuer le sang Caurulīte ir tik tieva, ka uh, dažkārt uh, sievietei nepieciešama vesela stunda, lai uh, viņa varētu izvadīt urānu. Un līdzīgi arī mēnešēžu gadījumā. Un esmu Uh, uh, vadīju sarunas ar ginekologiem Beļģijā, Briselē, un viņi stāstīja, ka dažos gadienos uh, vīrieši pat nav varēju, nav gribējuši, lai šī caurulīte tiktu izņemta no sievietes organisma, kaut arī vispār citādi nemaz nevar nemaz nevar uh, dzemdēt. Un nevienmēr tie ir ārkārtīgi reliģiozi cilvēki. Uh, Un vēl ar vien divi gadsimti ir pagājuši, kopš eh, uz šo problēmu tik pirmoreiz norādīts. Un mēs nedrīkstam pieļaut, ka sievietes vēl ar vienu cieši no šīs vardarbības. Mums ir jānorāda ar pirkstu šo lielo problēmu. Paldies komisijai par to. Paldies, Vikstrēms kundze, uz vienu minūti. Paldies. Uh Dzimuma orgānu izkropļošana ir kaut kas tik briesmīgs, ka to gandrīz vai nespēja aprakstīt. Apmēram 3 miljoni sieviešu eh, ik gadus tiek tam pakļautas 240 sievietes stundā, respektīvi pa 5 minūtēm, minūtē, kuru kurā es drīkstu runāt, ir ļoti grūti iedomāties, cik ļoti sāpīgi ir šī procedūra. Statistikas dati ir drūmi, 180 tūkstoši meitenes atrodas eh, eh, bīstamajā zonā. Un tagad patiešām beidzot ir pienācis laiks, eh, kad mēs ievedam dzimumargānu izkropļošanas aizliegumu visā pasaulē. E, tai vajadzētu būt ļoti nozīmīgai prioritātei ārpolitikā cilvēktiesību jomā. Tas ir arī rezolūcijas joms, vagīnas monologs, e, ko, par ko agrāk šeit tika runāts. Tas ir jēdziens, e, kas tagad jau ir dzīvo pats par sevi. Ir pienācis laiks beigt šo barbarismu. Grazie, la parola alla collega Kil... Paldies, un tagad vārds eh, de... Nielsenas kundze vienu minūti. Es gribētu jums stāstīt par savu personīgo pieredzi saistībā ar šo tematu. Eh, centralizētās sadarbības ietvaros man bija iespēja strādāt ar asociācijām Āfrikā, un tur es re reāli redzēju, ko nozīmē sieviešu dzimumu orgānu izkropļošana. Par to jau runāja Keizers kundze. Mūsu rezolā, rezolūcija norāda uz to, ka ir jābalstās uz vietējām pašvaldībām, uz nevalstiskām organizācijām. Jo tieši vietējās nozīmes organizācijas ļoti svarīgs. Uh, eh, sieviešu zimorganu izkropļošanas, izskaušanas jomā jāapzinās, ka sievietes, kas īsteno sieviešu zimorgāru izkropļošanu, to skat par profesionālu praksi, tas bieži vien ir vienīgais ienākuma avots. Un es gribētu sacīt, ka šīs sievietes ir gatavas atteikties no šīs prakses, ja viņām piedāvā citas, profi, citu profesiju. Es jums vienkārši stāstu, kāda ir man personīgā pieredze. Turklāt es gribētu arī uh, minēt, ka delegācijām, kuras mēs nosūtām trešās valstīs, ir jābūt eh, vienādām no abu dzimumu viedokļu. Šādā veidā mūsu vēstījums izskan vispārliecinošāk. Paldies, turpin priekšsādātā, un tagad vārds Maklārkins kundzei. Vienu minūti. As a young woman, I... Kā jaun, vēl jauna sieviete būdama, es uh, lasīju stāstus uh, par sieviešu dzimumu orgānu izkropļošanu, par sieviešu pieredzi, un uh, šie stāsti lika man raudāt, kādas uh, šādas sievietes drosme izdzīvojot, uh, pārdzīvot šādu pārdarījumu, ir pelnījusi mūsu apbrīnu, taču šis stāsts atspoguļo tādu likteni, kādu ir piedzīvojuši miljoni sieviešu visā pasaulē. Diemžēl. Uh, Šī izkropļošana nav. Ir praksa, kas ir pazīstama arī apvienotajā karalistē. Vairāki tūkstoši sieviešu tiek pakļauti šai praksai, un uh, daudzas no šīm sievietēm ir tikai desmit gadus vecas. Uh, šī, mums ir jāsaprot, ka uh, šī prakse skār sievietes ne tikai fiziski, bet arī garīgi līdz pat viņu mūža beigām. Mums ir jārunā par šīm neizsakāmajām ciešanām, kas uh, ietekmē nevienu sieviešu tiesības, bet arī bērnu tiesības. Mums ir jāizskauž šī brutālā praksa no apvienotās karalistes Eiropas un pārējās pasaules, lai aizsargātu sievietes un bērnus no šī šaušalīgā likteņa. Grazie, la parola la kolēga Pietik. Paldies. Tālāk vārds uh, Pietikainena kundzei. Sieviešu tiesības ir cilvēku tiesības, un tās ir jāievēro visās dzīves jomās nodrošināt atbilstošu juridisko aizsardzību un precizitāti. Te nav runa par to, vai kāds vēlētos šīs tiesības ievērot vai nē. Šīs tiesības ir universālas, tās ir visu sieviešu un bērnu īpašums. Un tās nevar pakļaut subsidiaritātes principam. Nav dalību valstu vai kādu citu valstu ziņā lemt par to, kā viņi rīkosies ar saviem iedzīvotājiem. Viens no brutālākajiem noziegumiem pret sievietēm ir dzimuma orgānu izkropļošana, kas aizskar uh, sievietes uh, pašu būtību, jo īpaši, ja runa par meitenēm un bērniem, Tādā veidā tiek noliektas viņu tiesības uz viedokli, viņu ķermeņi, viņu seksuālā eksistence. Sievietēm un meitenēm ir tiesības uz neatkarību, viņām ir tiesības pašām uz savu viedokli, viņām ir tiesības lēmt par saviem ķermeņiem un saviem prātiem, un arī pašām izdarīt izvēli savā dzīvē, lai ko viņas arī vēlētos. Eiropas Savienības iestādēm ir jārīkojas komisijai, parlamentam, jo īpaši dalību valstīm, gan Eiropas Savienības iekšienē, gan arī daudzpusējā līmenī ANO ģenerālajā asamblējā, lai tiktu pieņemta rezolūcija ANO 67. sesijā ar mērķi pielikt punktu sieviešu dzimorgānu izkropļošanai visā pasaulē, jo šis ir jau noiets etaps. Paldies! Tālāk vārds Gijoms kundzei, viena minūte. Paldies priekšsādē. Līdz ar saviem kolēģiem gribu paust savu atbalstu centieniem pielikt punktu sieviešzimu orgānu izkropļošanai. Diskusijā ANO ģenerālajā asamblējā nevajadzētu mums ļaut aizmirst to, kas notiek reāli mūsu dalībvalstī. Tāpēc es gribētu pieminēt vēl vienu aspektu, kas papildina jau citu uh, kolēģi sacīto. Tiek aprēķināts, ka simt, uh, simt tūkstošu sieviešu uh, tiek pakļautas šai izkropļošanai un 500 tūkstošu apdra, sieviešu apdraud šī prakse. Meitene vai sieviete, kas eh, pieprasa bēgļu statusu mūsu dalībvalstīs, eh, tāpēc, ka viņai drauda šī izkropļošana saskaņā ar 51. Mm, konvenciju. Eh, arī tādi gadījumi ir piedzīvot, taču dažas dalībvalstis šajā gadījumā pieņem atšķirīgus lēmums, Un mums labāk ir jāaizsargā uh, upuru un, uh, un ar šo šīs prakses īstenotā nedrīkst palikt nesodīt. Paldies! Paldies turpin priekšsēdē. Tagad vārds Himenes Beserla uh, kundzei uz vienu minūti. Paldies priekšsēdē. Kopš esmu Eiropas parlamenta deputāta ar vienu esmu apsūdzējusi sieviešu dzimumu orgānu izkropļošanu. Tas ir noziegums, kas notiek klusumā, kaut arī no tā uh, cieš miljoniem meiteņu un sieviešu pasā, visā pasaulē. 70 miljoni ir briesmīgs skaitlis, īpaši tad, ja jūs ņemat vērā, kādas ir šausminošas sekas. Tiek uh, rasta aiz, uh, visādi aizbildināšanās ar kultūras tradīcijām vai reliģiskām tradīcijām. Um, To var veikt pret meitenēm, kas ir uh, no 1 līdz, pat, līdz 14 gadu vecumam, un tas viss izraisa briesmīgas psiholoģiskas sekas, bet katrā ziņā tas ir cilvēktiesība pārkāpums, un tas pilnīgi noliedz jebkādu dzimumu vienlīdzību, tas apdraud veselību būtībā. Uh, Tā ir jaunu meiteņu spīdzināšana. Diemžēl šī praksa pastāv arī Eiropā. Tātad mums ir jāaktivizē visi prevencijas mehānismi, kas ir mūsu tiesisko sistēmu īcībā. Mums ir jāpieliek punkts sieviešu zimorgānu izkropļošanai attiecībā pret meitenēm Eiropā. Eiropas tiesību aktiem šai ziņā ir jābūt vienotiem. Mums jārunā vienā balsī, lai izskaustu šo praksi no mūsu teritorijas. Mums ir jāizved nevalstiskās organizācijas, pilsoniskā sabiedrība ir jāorganizē informēšanas kampaņas. Vēl ir daudz darāmā, taču mēs esam jau sākuši savus centienus. Mums jādara viss, lai e, glābtu šīs sievietes, kas jau ir izkropļos 70, tūkst, 70 miljonu cilvēku sieviešu. Paldies, Kašman kungs, paldies priekšstādāt. E, Es varu atbalstīt to, ka šeit jau izskanēja sieviešu dzimumu orgānu izkropļošana, ir starptautiski atzīts eh, cilvēktiesību, sieviešu tiesību, bērnu tiesību pārkāpums. Taču to var atrisināt tikai tad, ja mēs sieviešu tiesību skatām kopskatā. Jā, un tas iekļauj arī seksuālo veselību un eh, reproduktīvo tiesības. Sievietes tiesības pašai izdomāt, ko viņa grib darīt ar savu ķermeni. Priekšstādātājs skundze, es arī esmu saskāries ar sievietēm, kas ir tikušas pakļauts sieviešu dzimumu orgānu izkropļošanai. Tas ir briesmīgi, tas ir barbarisks. Neviena kultūra, neviena reliģija neattaisno šo praksi. Un es esmu priecīgs par to, ka ANO ģenerālās asamblejas 67. sesijā tiks skatīts šis vitāli svarīgais temats. Es esmu priecīgs arī eh, par to, ka Āfrikas grupa vadīs šī temata skatīšana. Taču tas nenotiek tikai Āfrikā vai citos kontinentos, kā jau šeit izskanēja. Tas notiek arī Eiropā. 500 tūkstoši sieviešu uh, ir tikuši pakļauts šim sieviešu zīmogam izkropļošanas uh, praksē. Un vēl 180 tūkstoši sieviešu un jaunu meiteņu tiek, ir uh, riska grupā, ka tās tiks tam pakļauts Eiropā. Tas ir apkaunojums. Paldies. Paldies, turbim priekšsādātāju. Un tagad mēs pāriesim pie brīvā mikrofona procedūras. Ir pieteikušies uh, diezgan daudz deputātu, došu vārdu visiem, taču lūdzu ievērojiet vienu minūti. Jūs runājat atvērtu, atvērtu laiku, Orhols kundze, lūdzu. Arvoisa puhemies, saime hyviä. Paldies, priekšsēdētāji. Pagājušo gadu mēs saņēmām labas ziņas. Notika apvienoto nāciju organizācijas kampaņa pret šo praksi un tā guva lielu atbalstu, tomēr joprojām notiek drausmīgas lietas sieviešu apgraizīšana, kas tiek plaši praktizēta, un eh, dažās eh, pasaules daļās šī prakse attiecas pat uz 70-80% sieviešu, ir nepieciešams apturēt šo praksi veselības apsvērumu dēļ Bet tomēr šī problēma ir milzīga, un mums ir jārod eh, īstais veids, kā pieliktai punktu. Āfrikā vai kādās citās valstīs, animistu vai islāmistu reliģijā, vienalga kādu iemeslu dēļ. Mums ir jāturpina cīņa ar šo praksi, mums ir eh, jāatbalsta arī tie, kas cīnās par šo praksi, un mums ir vajadzīga kampaņa, uh, lai cilvēki taptu informēti par šo noziegumu pret sievietēm. Diemžēl nav ieslēgts mikrofons. Non c'è Mikolāzika, quindi onorevole. Mikolāģikas kunga nav šeit, Kanenbachs kundze. Mikrofons nav ieslēgts. Uh, ehm, kad 1998. Eh, gadā iznāca tūkstneša puķa, mana vecākā meita bija 19 gadus veca, un kad viņa izlasīja šo te grāmatu, eh, E, tad bija ja pilnīgi neticami uzzināt to, ka tas notiek tagadnē. Un to, ko es nevaru ticēt tagad, e, tas ir 500 tūkstoši sievietes Eiropā skar. Šodien 14 gadus vēlāk manā jaunākā meita ir 14 gadus veca. Es esmu gandarīta par to, ka viņa nav pakļauta šādai barbariskai praksei, bet e, es domāju, ka mūsu uzdevums tagad, kad zinām, kas notiek, ir izskaidrot, izskaidrot, ir izskaidrot, svarīgi ir izskaidrot, ka runa nav par reliģisku praksi, bet gan smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem. Te mums ir jābeidz būt iecietīgiem, jo ir runa par šo sieviešu veselības un psihes jautājumiem, un tāpēc ir ļoti svarīgi par e, to e, runāt, jo tikai tad, ja runās upuri, mums būs iespēja pārtraukt barbarisko praksi. Paldies, saka priekšsēdētāji. Tagad ar Bēles kungam vārds. Priekšstādātājs kundze, komisāra kungs, dārgie kolēģi, vēl ar vienu par daudz meiteņu un sieviešu tiek pakļauts sieviešu dzimumu orgānu izkropļošanu. Tiek uh, eh, pieredz, uh, eh, 140 miljoni ir šādi sieviešu un katru gadu 3 miljoni ir riska grupa. Uh, tas attiec uz. Uh, Mm, meitenēm 4 līdz 14 gadu vecumā dažās Āfrikas valstīs šī praksa tiek uh, attiecināta pat uz uh, zīdaņiem. Un, eh, kā tika minēts arī no Kašmena puses, ir daudz sieviešu, kas tiek visā pasaulē pakļautas šai praksē, un viņas eh, tas skar psiholoģiski un arī fiziski. Nav nekāda pamata, eh, kāpēc mēs varētu pieciest šādu praksi. Mums ir jādara viss, lai palīdzētu visām valstīm cīnīties pret šo negatīvo praksi, īpaši jāsniedz atbalsts asociācijām, kas cīnās pret šo praksi, kā jau Kīm, Kīm Nilsons, mans kolēģis un Barīļo kundze to pieminēja. Paldies. Paldies, turpina priekšsēdētā Reigners kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kungs. Skaitļi ir baisi. To vispār nevar iedomāties, ka 155 miljoni sieviešu visā pasaulē e, ir dzimuma orgānu izkropļošanas upuri. Mums Eiropas Savienībā ir jārūpējas, lai mūsu apziņā iegrieztos e, fakts, ka šāda praksa ir jāizbeidz. Īpaši mums ir jāiestājas par to, ka trešajās pasaules valstīs tiktu aizliegta sieviešu dzimuma orgānu izkropļošana, lai tiktu radīt balstīta apziņā, ka šāda prakse ir cilvēku necienīgi. Ir svarīga upuru psiholoģiskā un medicīniskā aprūpe. Un noslēgumā, kas man ir ļoti svarīgi, eh, ka vecāki, lai kas saviem bērniem to nodara, eh, saņemtu cietumsodu. Paldies! Grāts. Paldies, saka priekšsēdētāji. Tagad Kostēlo kundze. FGM. Paldies priekšsēdētāji komisāri. Dzimorgāna izkropļošana ir bīstama un vardarbīga praksa, tā apdraud sieviešu reproduktīvo veselību un uh, sieviešu cieņu. Daudzas no sievietēm, kas ir pārcietušas šo praksi, ir uh, ieguvušas emocionālas un fiziskas rētas. Īrijā nesen aprīlī tika pieņemti attiecīgi tiesību akti, kas aizliedza sieviešu dzimumu orgānu izkropļošanu, un šie likumi arī aizliedz palīdzēt un veikt eh, šo dzimumu orgānu izkropļošanu ārpus eh, īrijas. Un uh, lielā mērā šo kampaņu veicināja jauna somāliešu sieviete, kas vadīja arī kampaņu, organizēja modes uh, šovus un informēšanas kampaņas. Tāpat arī notiek uh, Eiropas kampaņa, ko vada Amnesty International īrijas grupa. Uh, Viņa rūpējas par veselības darbinieku apmācību, kas ir ārkārtīgi svarīgi, jo īpaši slimnīcās tāpat arī notiek izglītojošas aktivitātes policijas un tieslietu sistēmas darbinieku apmācība, un es ceru, ka arī uh, mēs būsim spējīgi nākotnē uh, īstenot tam līdzīgus projektus. Uh, Komisāris vēlos jums jautāt par direktīvu attiecībā uz noziegumu upuriem. Vai šajā direktīvā ir atsauce uz sieviešu dzimumu orgānu izkropļošanas upuriem, jo, manuprāt, šāda atsauce būtu ārkārtīgi svarīga. Komisāra kungs, es pateicos par uh, to, ka uh, ārējās darbības dienests mēģinās uh, ar šo problēmu cīnīties arī citās valstīs. Tā ir ārkārtīgi būtiska uh, virzība. Paldies. Tālāk Rosīkungam vārds. 2010, komisija... Priekšsēdētājs kundze, no 2010. gada, e, kad Eiropas komisija sūlīja pieņemt stratēģiju cīņā pret vardarbību pret sievietēm, ieskaitot dzimumu orgānu izkropļošanu, nav bijuši struktūrāru mēģinājumu apkarot šo te noziegumu. Ja mēs padomājam, ka Eiropā 500 tūkstoši sievietes ir tā pakļautas un 180 tūkstoši apdraudētas, tad ir jāsaka, jāsaka, ka tas ir vienkārši briesmīgi, eh, it īpaši jau runājot par meitenēm vecumā no 4 līdz 14 gadiem. Eh, dažās eh, valstīs tas arī tiek piemērots jaundzimušajiem. Tādējādi bieži rodas infekcijas vai arī upuri nomērst. Un kopumā būtu šis te noziegums jāvērtē kā noziegums pret cilvēci. Tāpēc es eh, sagaidu, ka Eiropas Savienība piemēros visas līdzekļus, lai vērstos pret valstīm, kas to akceptē. Paldies, Sinklērs kundze. Thank you, uh, Madam President. Paldies, priekšsēdētāji. Kaut arī es esmu pret šo parlamentu, es tomēr apsveicu jebkādas diskusijas par šo tēmu, Pasaulē ir aprēķini, ka aptuveni 120 miljonus sieviešu tiek pakļaut dzimu orgānu izkropļošanai, un uh, mērķis ir nodrošināt, ka sieviete ir uzticīga savam nākamajam vīram, un uh, daudz vietas sieviete nevar apprecēties, ja nav apgraizīta. Kā var izmantot reliģiju, lai attaisnotu bērnu mm, izmantošanu? Dalību valstīm ir jātiek jāuzņems vadība cīņā ar šo noziegumu, kad noziegumi notiek dalību valstīs ir jāpiemēro stingri sodi un jāatbalsta dalību valstis, jārada apstākļi, lai nodot skaidru vēstījumu, ka šī prakse ir jāaptur. Daudzās valstīs patiesībā kampaņām apgraizīšanas skaits ievērojami sarūk. Ir vajadzīga izglītī, izglītošana par izkropļošanas negatīvajām sekām, jo īpaši jaunām sievietēm. Jaunas sievietes uh, bieži vien ir jāinformē par higienas un reproduktīviem jautājumiem. Mums ir jādara viss, kas ir mūsu spēkos, lai apturētu šo barbarisko rīcību. Grazie. Ora la parola al komisario Dārgājs. Tagad vārds komisaram Dalī. Paldies par šīm diskusijām. 21. gadsimtā miljoniem jaunu sieviešu vēl ar vienu ik gadu tiek pakļauts zimu orgānu izkropļošanai. Šīs operācijas gaitā viņas var nomirt, bet izdzīvošanas gadiem viņas var kļūt par invalīdēm, turklāt viņām ir ļoti smagas zemdības. Eiropas Savienība turpinās cīnīsiet, cīnīties par sieviešu tiesību ievērošanu visās eh, kontekstos cīnoties ar eh, pret dzimumu saistītu vardarbību izmantojot visas eh, prakses eh, arī saistībā ar šo kropļošanu. Jūlija beigās eh, ārlietu padome nāks klajā ar jaunu Eiropas Savienības rīcības plānu cilvēku tiesība un demokrātijas jomā un Eiropas strateģisko ietvaru cilvēku tiesības demokrātija jomā. Viena no prioritātēm te ir arī šī zemorganu kropļošana. Eiropas komisija finansē daudz svarīgus pilsoniskās sabiedrības projektus, nabadzīgās valsts valstīs 55 miljonu eiro tika piešķir šādiem projektiem mātes veselības aizsardzības mm, jomā. Esmu pārliecināta, ka mans kolēģis Ketī un Vigvīns sadarbosies Eiropas parlamenta deputātiem, veicinot sabiedrības informētību par sieviešu organisku kropļošanu. Paldies! Grazie, komisār! Paldies, komisāra kungs, turpina priekšsēdētāji! Mēs esam saņēmuši trīs eh, rezolūciju priekšlikums. Uh, eh, Debats ir noslēgušās un balsošana būs rīt 2012.